un tas ir uh, cienīda aizliegums kalnrūpniecībā. Mēs Saraša kungs vēlas runāt. Lūdzu, dod viņam vārdu. Paldies, priekšsēdētā. Es vēlētos jūs lūgt uh, pagarināt aizliegumu Uh, attiecināt aizliegumu izmantot cianīdu tehnoloģijas visā Eiropas Savienībā un pilnīgi atteikties no šīm tehnoloģijām, lai novērstu uh, turpmākās uh, dabas katastrofas, uh, kad uh, toksiski atkritumi noplūst uh, uh ūdenskrātuvēs. Šāds gadījums notika Ungārijā un visa dzīvā radība aizgāja bojā. Tāpat šis gadījums skar arī Slovākiju, jo tas uh, notika uz Ungārijas-Slovākijas robežas ir divas uh, kalnraktuves, kas izmanto šo bīstamo tehnoloģiju, un šis jautājums skar ne tikai divas dalību valstis, bet visu Eiropas Savienību, kur iestājas par ilgtspējīgu vides aizsardzības politiku, un tādēļ es gribētu atbalstīt tos, kur iestājas par šādiem pasākumiem. Paldies vārds Ugies kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs uzskatām, ka ir jānosaka aizliegums izmantot uh, uz cianīdu balstītas uh, raktuvju tehnoloģijas. Kā jau tas ir norādīts, uh, šādas tehnoloģijas joprojām uh, nodara lielu kaitējumu dabai un arī cilvēku un dzīvnieku veselībai. Uh, Eh, Itālijas delegācija ALDE grupā uzskata, ka tādas eh, svarīgas, eh, svarīgi jautājumi kā vides aizsardzība un cilvēku veselība nevar tikt upurēti dažu uzņēmumu interešu labā. Tā kā mēs šeit runājam par zeltraktuvēm, nevis par kartupeļu audzētājiem, tad, protams, šiem uzņēmumiem ir pietiekami daudz naudas, lai investētu tos zinātnē un atrast citus risinājumus, kas ir mazāk kaitīgi. Nākošais runātājs ir Vadims Tudors. Dāmas un kungi, es vēlētos pateikties 500 kolēģiem, kuri vakar ar lielu vairākumu nobalsoja pret cianīdu izmantošanu raktuvju tehnoloģijās. Cianīds nozīmē nāvi. Uh, un uh, Transilvānijā ir lielas uh, zelta iegulas, un tāpat arī ir uh, atrodamas uh, uh urāna iegulas un uh, tāpat sudrabā iegulas un citi retie metāli. Tagad mafija, starptautiskā mafija cenšas sagrābt šīs, šos uh, dabas resursus savās eh, rokās. Cianīda izmantošana nodala eh, lielu kaitējumu videi, piesārņo to un eh, tiek norakti kalni, tiek iznīcinātas kapsētas un baznīcas un arī senās roņu, Romas galerijas un senās Romas pilsētu uh, Uh, drupas, kas ir saglabājušās. Mēs esam piedzīvojuši jau vienu Černobiļas katastrofu, otra mums vairs nav vajadzīga. Nākošais runātājs ir Prēdes kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Vakar es nobalsoju pret šo rezolūciju, jo uh, tas bija tas, ko man lūdza mani vēlētāji. Šie cilvēki uzskata, ka uh, Uh, rezolūcija apdraud viņu reģionu attīstību. Pēc manām domām manis un 40 citu deputātu iesniegtais uh, grozījums, kas prasīja veikt ietekmes novērtējumu, lai noskaidrot šo situāciju, tas būtu bijis uh, cēls žests, jo pretējā gadījumā kaislības, kas bango šajās debatēs, ir uh, apdraudējušas šā reģiona turpmākās attīstības iespējas. Paldies! Tagad mēs uh, pārējām pie Mendes de Vigo kunga pirmā ziņojuma un vārds Ovirst kundzei. Madam Ovir, she is not here. Ovirs kundzes nav zālē. So we do the explanation of the votes. To the... Tagad mēs pārējām pie balsojuma skaidrošanas par ziņojumu par Kirgistānu. Divi runātāji pieteikušies, pirmais ir Higgins kungs. Hig Higgins kungs jau steidzas, uh, lai nokļūtu pie mikrofona. Floor, Lūdzu, jums vārds Higgins kungs. Yes, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji kungs, vai es varētu jums uh, jautāt, kādēļ tik daudzi deputāti nepieklājīgi ved šobrīd skaļas uh, personiskas sarunas, kad mēs citi deputāti cenšamies teikt runas šai zālē? Kolīgs. Kolēģi, saka priekšsēdētājs kolēģi, mūsu rīcībā vēl ir 5 līdz 10 minūtes līdz uh, viceprezidenta Baidena ierašanās brīdim. Lūdzu, ievērojiet klusumu, lai mūsu kolēģi varētu strādāt un uzstāties klusumā. Lūdzu, Higiens kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es atturējos balsojumā par rezolūciju par Kirgistānu Pirms pieciem gadiem Kirgīzijas iedzīvotāji mobilizējās un uh, revolūcijā uh, gāza korumpēto režīmu. Diemžēl Bakieva valdība pievīla cerības, izveidojot korumpētu un autoritāru režīmu. Jauno valdību, diemžēl, veido Bakijam tuvu stāvošas personas. Es atbalstu uh, to aicinājumu, ka ir jāorganizē jaunas vēlēšanas, un tikai tad, kad uh, strādnieki varēs izvirzīt savus kandidātus un kad vēlēšanās būs pārvā, pārstāvētas strādnieku intereses uh, aizstāvošas partijas, uh, tad tikai varēs pavērst par uh, nebijušu 20 gados uh, neoliberālisma uh, nodarīto kaitējumu, un tikai tad varēs runāt par demokrātijas uzvaru Vidusāzijā. Paldies, Hinginsa kungs! Nākošais ir Peterlis kunga ziņojums. Morkunaitis Mikulienas kundze vēlas izskaidrot savu balsojumu. Kolēģi, lūdzu, ievērojiet klusumu. Paldies, priekšsēdētāji. Šis uh, dokuments tika pieņemts ar lielu balsu vairākumu un neviens nebalsoja pret to, un tas ir pilnīgi saprotams, jo mums visus um, uh, uh, skartāts jautājums, kā veselība. Es gribētu pateikties referentam par šo darbu. Tagad pieņemtais lēmums mums ļauj strādāt pie citiem dokumentiem, citiem tiesību aktiem, lai apkarotu vēzi un veiktu profilaktiskus pasākumus. Uh, Situācija šobrīd ir ļoti satraucoša, mums ir visiem jāmobilizējas, lai uh, šīs problēmas atrisinātu. Esmu pārliecināta, ka uh, integrētā pieeja vēža apkarošanā ir jāatzīst par mūsu prioritāti gan dalību valstu, gan Eiropas Savienības līmenī. Tas ir jāin, šis jautājums jāintegrē mūsu veselības aprūpes stratēģijā, ir jādara viss, lai uh, uzvarētu šo slimību. Paldies! Nākošais runātājs ir Paškas kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Eh, godātie kolēģi! ziņojumā par vēža apkarošanu ir uzsvērta profilakses nozīme ja vēzis tiek diagnosticēts agrīnā stadijā, tad ir daudz lielāks iespējas to izārstēt. Daudzas vēža formas uh, var uh, prognozēt to rašanos uh, balstoties uz cilvēku gēniem vai dzīvesveidu. Tas nozīmē, ka uh, var uh, izplatīt veselīgi uh, ārstēšanas, veiksmīgās ārstēšanas metodes visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, arī tajās, kurās vēl trūkst pieredzes šo metožu izmantošanā. Es vēlētos pateikties Peterlis kungam par viņa veikumu, un es ceru, ka Eiropas Savienība turpinās cīņu pret šo slimību. Nākošais runātājs ir Monsignoris kungs. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uh, uzslavēt vides komiteju par šā ziņojuma apstiprināšanu un it īpaši pateikties Peterlis kungam, mūsu referentam. Partnerības izveidošana vēža apkarošana uh, Eh, ir, protams, saistīta ar ļoti nozīmīgu jautājumu, un eh, tas dara godu mūsu parlamentam, ka šāds dokuments ir pieņemts saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem 2 miljonu Eiropas iedzīvotāju katru gadu mirst uh, onkoloģisku slimību dēļ. Uh, Uh, mērķis līdz 2020. gadam uh, par 15% samazināt uh, vēža gadījumu skaitu ir mērķis, pie kā jāstrādā visām dalību valstīm. Šajā sakarā 66. līguma pāns ir ļoti uh, Eh, svarīgs. Un eh, šajā ziņojumā ir noteikts, ka eh, zāles jāpadara pieejams visām dalībvalstīm. Tādēļ es balsoju par šo dokumentu. Un prezidents paziņo, ka vēl 15, 10-15 minūtes jāgaida ASV viceprezidenta Baidena ierašanās brīdi. Nākošais balstojums skaidrojums ir stojas kundzes ziņojums par informācijas tehnoloģijas izmantošanu. Mēs um, Aroš kungs, uh, paldies, dāmas un kungi. Informācijas tehnoloģijas un komunikāciju tehnoloģijas ir uh, pēdējo gadu laikā ievērojami attīstījušās. Šās nozares attīstība ir devusi ieguldījumu uh, citu steg, stagnējošu nozaru, tādu kā nanotehnoloģijas un mēri instrumentu ražošanas attīstībā. Tādēļ mēs apsveicam komisijas iniciatīvu izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, lai sasniegtu 2020. gada stratēģijas mērķus. Man bija liels prieks balsot par šo iniciatīvu. Ir ļoti svarīgi, lai mēs sasniegtu mūsu pašu izvirzītos mērķus līdz 2020. gadam, ieviešot energoefektīvas tehnoloģijas. Un šajā sakarā informācijas un komunikāciju uh, tehnoloģijas nozare ir ļoti svarīga, lai varētu īstenot un ieviest energoekonomiskas tehnoloģijas. Mums ir jāatbalsta uh, mērinstrumentu standartizācija, mums ir uh, jānāk klajā ar iniciatīvu kopumu, kas veicinātu pakalpojumu nozars attīstību. Paldies! Nākošais ir Prodī ziņojums. Man ir trīs runātāji pieteikušies. Grazie, prezidente. Eh, Matēras kundze. Paldies priekšsādātāji. Es balsoju par šo ziņojumu, un atbalstu to lielisko darbu, ko īstenojas Prodīkungs strādājot pie tā. Un tas, protams, nāk papildus arī tam būtiskiem darbam, ko pie ziņojuma izveikusi Eiropas komisija. Ita, es nāku pat no Itālijas dienvidiem un, eh, zināmā mērā, no reģiona, kas ir tiešām pie vidus jūras, no visjūras baseina. Un mēs tiešām ceram šajā reģionā, ka notiek kāda gatavošanās klimata pārmaiņām. Šajā reģionā ir ļoti plaši eh, pie, tiek piekopt lauksēmniecība, zvejniecība. Un lielākā daļa vietējo iedzīvotāju pieder pie, nu, riskam vairāk pakļautajām sociālajām grupām, tāpēc ir vajadzīga solidaritāte starp dažādiem reģioniem, teritorijām un arī, protams, starp valstīm ņemot vērā šo jauno stratēģiju, ļoti Es atvainojos, saka runātāji, man ārkārtīgi grūti izteikties, apkārt ir milzīgs troksnis, bet vēlreiz tomēr mēģinu runāt. Šis jaunais instruments, ko ierosina komisija Baltijā grāmatā, var būt lielisks veids, kā nonākt pie savlaicīgas reakcijas uz klimata pārmaiņām. Runātāji vēlreiz mm, saka, kā ir neiespējami uzstāties šādā troksnī. Andrikienas kundze. Paldies priekšādātājs atbalsta komisijas balto grāmatu un prodīkumu ziņojumu. Un šī baltā grāmata ir īpaši vajadzīga tagad, kad Kopenhāgenes klimata pārmaiņu samits ir izgāzies. Rezultāti, kur redzējām Kopenhāgenā, pilnīgi noteikti ir nepietiekami. Šie nes juridiski nesaistiešie dokumenti, par ko vienojās puses Kopenhāgenā attiecībā uz globālās sasilšanas apturēšanu, ne, tā lai tas nebūtu vairāk par diviem Celsija grādiem, tomēr nepie, nepalīdz Eiropai. Uh, jo Eiropai tomēr būs ļoti ekstremāls kli, reģionāls klimata pārmaiņas. Kolēģi, tāpēc īpaši uzmanību jāpievērš tam, kā ražojam enerģiju, jādomā par to, kā veidot eh, kopēju atbilstīgu enerģijas politiku, jāatbalsta pētniecība, vidē draudzīga tehnoloģija izveidošanā, vienlaicīgi nosakot arī skaidrs politikas ietvars attiecībā uz atjaunīgiem enerģijas resursiem. Es tiešām ceru, ka šī baltā grāmata palīdzēs Eiropas Savienībai virzīties pareizajā virzienā un pārvērtīsies tālāk pie taustāmiem politikas instrumentiem. Paldies, saka priekšsādātājs Karenbachs kundze. Es atbalstu Prodī kunga iesniegto pieteikumu, taču mani nedaudz uh, uztrauc grozījums, kas tika pieņemts plenārsēdē. To iesniedza tautas partijas grupa um, un proti deputāts Zēbers. Es baidos, ka šādā veidā konservatīvie vēlas atkal pa aizmugures durvīm um, atbalstīt atomenerģiju. Uh, oglekļa brīvu enerģiju atbalstīšana bieži vien ir tieši atomenerģijas piekritēju arguments. Es domāju, ka Prodī ziņojums iet pavisam citā virzienā. Es kā austriete neuzskatu, ka kodolenerģija ir uzskatāma par atjaunīgo enerģijas avotu. Es tieši tāpēc nebalsoju par šo konkrēto punktu ziņojumā. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs un kolēģi. Tagad mēs pārtraucam balsu skaidrojumus un noturēsim tūlīt oficiālo sēdi.